Francijas Republikas komitētās iestādes ir paziņojušas, ka Eiropas parlamentā eh, Thierry Kornijē kungs un Patricija Lalonde um, eh, skundze eh, aizstās uh, Silviju Gulāru un Marielu Desarnes. Viņi sāk šeit darbu 2017. gada 18. maijā. Il Parlamento... Eiropas parlaments pieņem zināšanai viņu ievēlēšanas, veicam jaunos kolēģus, atgādinu, ka viņi piedalās Eiropas parlamenta darbā atbilstīgi regulas noteikumiem. Arī